das protokoll und die angenommenen texte der sitzung 12. septembra protokols ir pieejams. Vai ir kādi iebildumi? Līdz ar to skatīsim, ka protokols ir apstiprināts. Juridiskā komiteja savā